Now we are in uh, open session. Nu jā, tātad sanāksmes daļa aiz slēgtām durvīm ir noslēgusies, tālāk ir pārēdeļa, un pirmais šīs rīta darbas kārtības jautājums, jūs jau zināt, bija, mm, tagad ir 11. darba kārtības punkts. Nolīgums par sadarbību muitas savienības starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un San Marino republika no otras puses. Saistībā ar Horvātijas republikas dalību līgums ledzēs puses statusā pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai. Because of the accession of Croatia Nu, jo mēs visi, protams, zinām, ka Horvātija iestājās Eiropas Savienībā, un tāpēc šāda veida pielāgošana ir vajadzīga saskaņā ar PTO prasībām. Esmu pats referents. Man jāsaka, nekādu iebilžu vis nav piekrišanas došanai šim te nolīgumam, ja papildus protokolam. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai nu, nolīgums ietvertu visas valstis, kas ir Eiropas Savienībā. Un šīs valstis varētu līdzdarboties muitas savienību ar trešām valstīm. Un Horvātija, protams, tad līdz ar to varēs piedalīties visos šajos pasākumos. Tāpēc nepieciešams sakārtot arī juridisko pusi. So I'll give uh, uh Nu, vai tad komitejā kādam ir iebildumi vai ir kādi komentāri par šī te darba kārtības punktu saturu? Um, IAS. E um, Arējas darbības dienests. Jūs esat atbildīgi par šo dokumentu, vai ne tā? Comment? No, no. Mums ir kādi komentāri? Nē, nav komentāru. Jūs piekrītat visam, lieliski. Mēs vienkārši ņemam vērā jūs domas. Uh, I... Nākamais darba kārtības punkts ir, protams, punkts numur 12. ES un Vietnamas brīvās tirdzniecības nolīgums. Pašreizējais stāvoklis. Grozījuma izskatīšana šodien paredzēta rezolūcijas projektam Dokumentos ir pieejama rezolūcija, kāds arī zina grozījumi. 59, mmm, daudz. Referents, pastāvīgais referents Vietnams jautājumos ir mūsu kolēģis Jans Zahradils. Un viņam arī tūlīt pat došu vārdu, lai tad nu viņš pastāst mums, kas ir ar šiem grozījumiem. Lūdzu, jums vārds priekšādātāji pavisam mīsi varu tikai teikt, ka lūk, mūsu priekšā rezolūcijas projekts par pašreizējo stāvoklē esam Vietnams brīvās cirniecības nolīguma sarunu vešanā. Esam jau sešus raundus sarunās noslēguši. Gribu arī uzsvērt, ka komisija savukārt ir apstiprinājusi savu e, nodomu nākt klajā ar paziņojumu par situāciju šajās sarunās, darīt to martā plenārsēdē. Ar Un, protams, līdz ar to arī šai komitejai ir jāsaka savs vārds un jāpoš savs viedoklis par šo jautājumu. Visbeidzot, kas nav maz svarīgi, arī Eiropas parlamenta piekrišana ir mm, obligāta, lai vispār šāds nolīgums varētu tikt noslēgts. Mūsu viedoklis šeit ir ļoti svarīgs, kā jau jūs minējāt priekšsēdētāji. 59 grozījumi saņemti no, nu, no nu, mūsu kolēģiem, no nu, deputātiem, ēnu referentiem un tā tālāk. Gribu visiem teikt paldies par ļoti aktīvo darbību, paldies par konstruktīvo sadarbības garu. Un visbeidzot, nu, esam vienojušies arī par desmit kompromisu grozījumiem. Tāpat arī sešiem mutiskajiem grozījumiem un, protams, ka visa konkrētā redakcija ir pieejama jūsu dokumentos, gala balsojuma sarakstos, kas jums šķiet ir arī visi izdalī, izdalīti. Vienīgais, ko vēl varu tālāk piemetināt, ir teikt lielu paldies visiem, kas aktīvi līdzdarbojās par tādu pozitīvu noskaņojumu, pretimnākšanu un gribētu jūs lūgt, protams, atbalstīt mūs arī šajā darbā tālāk, tā lai varam pieņemt eh, rezolūcijas gala versiju un attiecīgi nu, lūk, marta plenāra sēdē to apstiprināt. Paldies. Thank you. Um... Paldies. Uzklausīsim ēnu referents un citas komitejas locekļus. Sākšu ar Bentu Langi, kurš bija S&D grupas ēnu referents. Bent, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlējos pateikties referentam gan par sarunām, gan arī par sagatavotajiem kompromisa grozījumiem. Paldies referentam, ka tika ņemtas vērā mūsu īpašās intereses. Proti jautājums par dzīvnieku izceltnes produktiem un citas nolīgumu kā arī pilsoniskas sabiedrības lielāku iesaistīšanos. Un es domāju, ka tagad mums ir sagatavots labs ziņojums. Ir ļoti žēl, ka ne visas grupas var akceptēt kompromisu, bet ņemot vērā to, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas aizvien tuvojas, tas, ticamāk, to arī izskaidra, izskaidro citu grupu nevēlešanos iziet kompromisu. Paldies. Citi runātāji nav pieteikušies, izņemot komisiju. Izskatās, ka komisija arī ir aizgājusi brīvdienās, paņēmis brīvdienas no šī jautājuma. Labi, tad vārds referentam. Vēlreiz vēlējos pateikties visiem, kuri piedalījās mūsu darbā. Varu tikai atkārtot, uh, ka es savās cerībās esmu tikpat pozitīvs kā Langis kungs. Es ceru, ka šīs rezolūcijas projekts saņems pozitīvu balsojumu vēlāk komitejā. Lielas paldies! Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais solis būs balsojums plenārs sesijā. Martā cerams, ka tā arī varēsim darīt. Nākamais 13. darba kārtības punkts - balsošanas laiks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

Cristiana, benvenuta. Grazie. Ah, Christine. Okay. Good morning. Ciao. Colleagues. Kolēģi, prieks jūs redzēt atkal. Labrīt, balsošanas laiks, vai esam gatavi? Pirmais punkts balsošanai, 13. punkts - makrofinanciālā palīdzība Tunisijas republikai. Sāksim balsot par grozījumiem. Sestais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Septītais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. And the vote is... Beidzam balsot. Ceturtais grozījums pirmā daļa par, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret atturas noraidīt. Pirmais grozījums par, pret atturas pieņemts, otrais grozījums par, pret atturas pieņemts, piektais grozījums par, pret atturas noraidīts, trešais grozījums par, pret atturas pieņemts. Balsojums par komisijas priekšlikumu, grozīto priekšlikumu. Sākam balsot. It is open now. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņems 20 balsas par, 2 pret. Tālāk balsojums par likumdošanas priekšlikuma, rezolūcijas priekšlikumu. Balsojam. Beidzam balsot. 21 balss par, 2 pret, neviens neaturās. Mums ir jānoslēdz šis uh, fails pašlaiz, pašreizējā mandat laikā un tādēļ, lai varam uh, uzsākt neformālos trialogus ar padomu par dokumentu noslēgšanu. Uh, šeit komitejā ir apstiprināta arī sarunu komanda. Es pats e, esmu referents un ēnu referenti. Uh, Jens Sahradils, Skārs Kjellers, Pols Merfijs. Vai ir kādi iebildumi pret šādu komandu? Un tad balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 21 balss par, 2 pret, 1 pret un 2 atturās. Esam apstiprinājuši. Nākamais punkts. 14. punkts. Piemērošanas procedūra. Referenci Julio Vinklers. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 1 pret, neviens neaturās, pieņemts. Apsveicam Iliju Vinkleru. Un tas bija par piemērošanas procedūras stabilizācijas asociācijas nolīgumus ar Eiropas kopienām un Serbiju. Kā arī pagaida nolīgums starp Eiropas kopienu un Serbiju. 15 punkts. Eh, pieteikuma projekts rezolūcijai par Eiropas Savienības un Vietnamas brīvās tirzniecības nolīgumu pašreizējo stāvokli. Referents ir Jānis Zahradils. Ir iesniegti vairāki grozījumi, bet referents ir konsolidējis vairākus no šiem grozījumiem un ir sagatavoti kompromisa grozījumi. Balsosim! Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Mutiskais grozījums par apsvērumu B. Pirmais mutiskais grozījums. Vai kādam ir iebildumi pret šādu grozījumu? Iebildumu nav. Nav tas jāatkārto, balsosim. Mutiskais referenta grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par. Ā, tas atkrīt. Mutiskais grozījums divi. Vai ir kādi iebildumi? Jums ir iebildumi. Bet mums ir vajadzīgi divi iebildumi. Uh, viens iebildums nav pietiekami. Jaunie noteikumi saskaņā ar jauniem noteikumiem tāda ir procedūra. One hundred fifty six in committee. 156. noteikums, lai komitejā iebilstu pret mutisko grozījumu Un balstoties uz 198 noteikumu, kas piemērojams plenāra sesijā, tātad tas paskaidro mūsu procedūru. Es atvainojos par šo punktu, tika balsots plenāra sesijā, jums nav nekādu tiesību vairāk. Plenāra sesijā tika balsots pret. Laws are supposed to be known by everybody. Noteikumi ir jāzina visiem, jo īpaši deputātiem. Lūdzu, par šo punktu jau balsojām plenāra sesijā, tātad jūsu iebildums netiek pieņemts. Balsosim par mutisko grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski mutisko grozījumu divi. Sākam balsot. And vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 15 balsis par, 13 pret. Neviens neaturējās. Ceturtais grozījums - par, pret, atturas, noraidīts. Sastais grozījums - dalīts balsojums. Nē, tomēr piektais grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums. Balsosim divās daļās. Pirmā daļa - par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - par, pret, atturas, noraidīts. Septītais grozījums - par, pret, atturas, noraidīts kompromisa grozījums viens par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums. Pārējiem pie zāruma I. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim desmito grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mutiskais grozījums svērmam J. Vai ir kādi iebildumi? Nav iebildumu. Tad balsosim par mutisko grozījumu 3. Par, pret, atturas, pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums 2 par, pret, atturas, pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 18. 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums 3 par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 4 par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 27. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromisa grozījums 5 par, pret atturas pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6. kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 34. ir saļarīgs. 34. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Cet, uh, mutiskais grozījums 9. punktam, vai ir kāds ie, kādi iebildumi? Ja ne, tad balsojam par 4. mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 37. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Satītais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 44. grozījums. Trīs daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīt. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Trešā daļa par, pret, atkrīt bet būtu bijis noraidīts. Astotais kompromisa grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 9 par, pret, atturas pieņemts. Piektais mutiskais grozījums. Iebildumu nav. Balsosim. Par, pret, atturas pieņemts. 49. grozījums. Nē, to jau aptver mutiskais grozījums numur 5. Bet man saka, par to ir jābalso. Balsosim par 49. Par? Pret? Atturas? Tā bija mana piebilde to jau attiecas piektais grozījums, par to nav jābalso. Es informēju par to arī sekretariātu. Es domāju, ka man ir taisnība. Tad, tomēr nav nepieciešams balsot par to. 51. grozījums. Nē, 50. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski 50. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. grozījums dalīts balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturs noraidīt. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Desmitais kompromisa grozījums par, pret, atturs pieņemts. Sastais mutiskais grozījums. Vai ir iebildumi? Nē, tad balsosim par, pret, atturas, pieņemts. 56. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piecdesmit septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 58. Dalīts balsojums. Cik daļas? Piecas. Atkrīt. Tad balsosim par 58. grozījuma pirmo daļu. Par, pret, atturas, noraidīts. Trešā daļa. Otrā daļa atkrīt, trešā daļa par, pret, atturas, pieņems. Ceturtā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 59. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad par grozīto rezolūcijas pieteikumu projektu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārliecinoši vairākums 25 balsas par, 2 pret, 1 atturās. Apsveicam referentu Janu Zahardīlu. 16. punkts. ir atbal, trialoga sarunu rezultāts ar padomu un komisiju par tā um, izmešas regula. Referents bija Nikolo Rinaldi. Kā jūs zināt, tad sarunas kā parasti tika balsots, balstīts uz mandātu, bet mums bija um, zināmi kompromisu un grozījumu, un tagad ir nepieciešams arī jūsu atbalsts. Es varu teikt, ka es piedalījos sarunās, un mūsu referents tiešām paveica lielisku darbu visu mūsu delegāciju. Sāksim balsot. Es aicinu atbalstīt šo rezultātu. Balsojam. Beidzam balsot. 28 par vienbalsību. Nikola Rinaldi, lielisks darbs. Šī ir ļoti svarīga regula. 17. punkts. Atkal atbalsts trialogu kompromisam. Šoreiz referents bija Pols Mērfijs. Tiek grozīta regula par tādu rīsu importu, kuru izcelsme ir Bangladeša. Tika panākts kompromiss, atbalstīsim to arī šoreiz es iesaku atbalstīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 balsis par, neviens nav pret, viens atturās. Apsveicam Polu Mērfī. Arī es piedalījos. Labi paveikts darbs. 17a punkts. Kā jau zinat, tad plenāra sesijā balsojam par šīs komisijas iniciatīvas grozījumiem, tā saucamā tēdēji modernizācija. Un tagad mums ir jāvienojas par nākamo soli, proti ir jābalso par lēmumu uzsākt sarunas ar padomu, lai definētu mandātu Tad ar to es domāju plenāsis jāapstiprinātos grozījums un arī jāvienojas par sarunu komandu. Kā jau parasti šajā komandā piedalīsies priekšsēdētājs, arī referents Fjellnera kungs, Andrejā Kazalīna, Marielas Desarnes, Roberts Stērdīs, Janiks Jadots, Helmuts Šolts un Mateo Salvīni. Balsosim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, neviens pret, viens atturās. Un tad uzsāksim trialogu. Arī esam noslēguši balsošanu. Paldies! Paldies, ka piedalījāties! tie cilvēki, kuri dodas prom, lūkšu jūs to izdarīt pēc iespējas ātrāk.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 Well, next, next item will... Nākamais darba kārtības punkts - viedokļu apmaiņa par Eiropas Savienības un Japānas tirzniecības sarunām. Kā jau jūs zināt, tad sarunas sākās pagājušajā gadā, un šis mandāts bija noteikts jau Lisabonas līgumā, un atbilstoši tam tika pieņemts ziņojums par šo dosie. Ir pastāvīgā novērošanas grupa attiecībās ar Japānu, kuras priekšsādātājs ir Metin Kazāk kungs. Esam uzaicinājuši ieinteresētās puses un pārstāvis piedalīties viedokļu apmaiņā. Beržlēna kungs no Eiropas autotransporta ražotāju asociācijas. Viņš ir ieradies piedalīties mūsu sarunās. Marija Traveļo kundze, kas pārstāv Eiropas farmaceitu asociāciju. Kur ir mūsu viesi zālē? Redzu. Tepat priekšā. Tad dosim vārdu viesiem. Bežvana kungs, lūdzu. Desmit minūtēs lūdzu iekļauties. Uh, Chairman, uh, ladies and gentlemen. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies, ka esat devuši mums iespēju iepazīstināt ar mūsu nostāju sarunās ar Japānu. Antonija Miningtona kungs, mūsu pārstāvis Tokijā, um, ir ieradies, tad nu aicināšu viņu iepazīstināt jūs ar situāciju. Lūdzu. Good morning. Good morning, Mr. Labrīt, priekšsēdētāji, komitejas deputāti. Mani sauc Anthony Millington, un es pārstāvu mūsu asociāciju Japānā. Man ir liels prieks, ka man ir iespēja tik svarīgā brīdī ierasties jūsu komitejā un runāt par panākto progresu brīvās tirzniecības sarunās ar Japānu, kā mēs raugāmies no autoražotāju puses šo jautājumu. Kā jau domāju, deputāti ļoti labi zinās, tad pēc 12 mēnešus garām sarunām, šī gada aprīlī ir plānots pārskatīt panākto progresu, ko Japāna ir paveikusi sarunu gaitā, īstenojot apņemšanās, kas bija noteiktas pirms oficiālā saruna uzsākšanas, kas bija nepieciešams lai izpildītu noteiktās prasības. Un es gribētu runāt konkrēti par šo apņemšanos īstenošanu. Un gribētu norādīt, kā ceļu karte, lai izvairītos no netarifu barjerām auto nozarē, ir um, varbūt nesniedz kop, kopskatu. Ir arī citi elementi, kurus mēs tiešām ceram, ka uzmanība tiem tiks pievērsta nākamajā sarunu fāzēs, ja dalībvalstīm arī šķitīs, ka tas ir nepieciešams. Šajā darbā mēs aptvērām sešas jomas. Pirmkārt, tiek runāts par harmonizāciju starp Eiropas Savienību un Japānu attiecībā uz drošību autotransporta jomā, un šeit esam balstījušies uz um, starptautiskajām ANO nostādnē, par ko ir panākta vienošanās um, Ženēvā. Šis ir pirmais būtiskais solis, lai sasniegtu sarunās nospraustos mērķus, kas ir nodrošināt, ka jebkurš transporta līdzeklis, kas ir certificēts Eiropā atbilstoši ANO regulējumam, tiks pieņemts Japānā bez tālākām certifikācijas prasībām un tam līdzīga birokrātiskā sloga. Otra joma, kas bija iekļauta mūsu darbā, ir kā auto, kā tos pazīst Japānā, tie tādi viegla smara, svara automobīļi. Um, moto dzinēja izmērs ir nepārsniec 660, un mēs uzskatām, ka ja transportlīdzeklis um, atbilst uh, mūsu idejai par mašīnu, tad uh, mašīna, ja izskatās pēc mašīnas un brauc kā mašīna, tad uh, tātad attieksme pret šādām kompaktu auto nevajadzētu būt atšķirīgai. Trešā mūsu sarunu joma ir saistīta ar vispārīgiem izņēmumiem attiecībā uz gaisa spilveniem, tradicionālajiem gaisa spilveniem un tiem, kas tiek, uh, tātad, kas darbojas balstoties uz saspiesta ūdeņa raža. Mērķis šiem drošības elementiem ir identisks, un tas ir būtiski uh, paturot prātā drošības apsvērumus, ļaut Eiropas ražotājiem izmantot arī tehnoloģiski advancētākus risinājumus. Nākamā joma ir harmonizācija globālā līmenī attiecībā uz emisiju pārbaudēm un dagvielas izmantošanas efektivitāti. Tālāk augsta spiediena um, degvielas tvertnes. Mūsu asociācija atzīst, ka katrā no šīm jomām jau kopš sarunu sākuma ir ticis panākts progress. Dažās no jomām progress ir lielāks nekā citās, tomēr šobrīd ir grūti panākt viennozīmīgu secinājumu, jebkurā gadījumā ir paredzēts vēl, vien, vēl viens sarunu rauns. Šobrīd nevaram gluži secināt, ka pilnīgi, eh, ka panāktais progress šajās jomās ir pilnībā apmierinošs. Visvairāk mūs iepriecina uh, gaisa pilvenu jomā panāktais progress. Tur mūsu darbā mm, mēs gribējām eh, panākt vispārīgu izņēmumu, to esam arī paveikuši un ir panāks arī zināms progress uh, Japānas ceļā pieņemot ANO regulējumu. Vēl aizvien gan ir 11 jomas Japānas apstiprinājuma sistēmā, kur, kur Japāna šobrīd nepieņem ANO izsniegt, atbilstoši tātad ANO normām izsniegtos certifikātus, kas tiek pieņemti Eiropā. Japānā tas nenodrošina atbilstību. Tomēr jāsaka, ka uh, par laimi pēdējo 12 mēnešu laikā Japāna ir pieņēmusi un tātad četrus no šiem ANO regulējumiem, tagad tie ir pieņemti Japānā. Divi no tiem ir saistīti ar harmonizētiem pārbaužu cikliem, un mūsuprāt, nākotnē tas nozīmē, ka Japāna noteikti pieņem šo regulējumu kopumā šajās divās jomās. Vissvarīgākais izņēmums ir saistīts ar trim regulām, kur Japānā Ženēvai nāks klajā ar priekšlikumiem grozīt esošo regulējumu lai tādējādi ņemtu vērā atbilstību Japānas nacionālām prasībām. Eiropas Savienības regulējums tiek uh, attīstīts, ņemot vērā panākto tehnisko progr progresu, tomēr mēs nedomājam, ka ANO regulējumu vajadzētu izstrādāt tādā veidā, lai ņemtu vērā Japānas nacionālo specifiku. Ja vien, protams, nevar norād, nodemonstrēt, ka tādējādi tiks paaugstināti drošības standarti. Uh, Šobrīd gan Japānas puses uzrādītie pierādījumi Ženēvā nav pietiekami, lai pārliecinātu pārējās līgumslēdzēju puses, kas nav tikai Eiropas Savienība, bet arī citas valsts, kā piemēram Krievija, Dienvidāfrika un citas. Šīs puses nav pārliecināts par uh, to, ka Japānas argumentācija būtu pienācīga, lai grozītu šo regulējumu. Un tas ir viens no neatrisinātiem jautājumiem, par ko šobrīd notiek tehniskas diskusijas Ženēvā. kompaktu automobīļu jomā šeit Japānas valdība ir paziņojusi, ka atkarībā no tātad pēc Japānas parlamenta apstiprinājuma šī gada gaitā ir plānotas izmaiņas nodokļu sistēmā, kas tiek uzlikts transporta līdzekļiem. Un tad um, notiks tuvināšanās starp kompaktu auto un šo kā auto nodokļu līmeņiem. Mūsuprāt, tas ir pirmais solis, tomēr darba vēl aizvien atliek, ir vēl tāls ceļš ejams līdz um, situācija būs um, vienlīdzīga, lai Eiropas kompakta auto varētu konkurēt ar Japānas šiem kā auto. Un es domāju, ka deputāti noteikti arī zinās, ka aptuveni 40% uh, Japānas pasažieru automobīļu tirgus. Mm ir šie kā auto, un tas pēc būtības nozīmē, ka 40% Japānas iekšējā tirgus ir pilnībā aizsargāti no ārējas konkurences, jo neviens, tā skaitā arī Eiropa, nevar izpildīt kā auto standarts, kādus pieprasa Japāna. Un tas ir būtisks elements, un uh, paturot mm, prātā Japānas tirgus uh, attīstību, mums vajadzētu tomēr būt iespēja piedalīties tirgu ar savu pienesumu. Un tādēļ, priekšsēdētāji kungs, jāsaka, darba vēl aizvien ir daudz, bet ir arī zināmas pozitīvas zīmes, ir panākts zināms progress un asē varbūt šobrīd mm, mēs vēl varbūt neteiksim gala vārdu vai uh, um, pēdējo 12 mēnešu darbs ir tas labākais, ko mēs varējām paveikt, bet jebkurā gadījumā mēs augstu vērtējam komisijas paveikto darbu un arī pašā De Guhta kunga paveikto darbu, it īpaši attiecībā uz gaisa spilveniem. Liels jums paldies par jūsu darbu. Priekšsēdētājs vai var noprast, ka jums um, kopumā optimistiska uh, pieeja, realistiska, optimistiska, saka ASEA pārstāvis. Nu, re, tad nu šķiet, ka pareizi esam sapratuši. Treveļo kundze no Eiropas farmaceitisko izstrādājumu ražotāju asociācijas lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, um... Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu asociācijas vārdā gribētu pateikties par iespēju ierasties šodien pie jums. Ir liels prieks piedalīties jūsu komitejas sanāksmē un iepazīstināt jūs ar uh, farmaceitijas nozares um, pozīciju um, sarunās ar, brīvās tirzniecības sarunās ar Japānu. FPA pārstāv 1100 uzņēmumus, kas darbojas um, novatorisko farmaceitisko vielu tirgu Eiropā Mēs pārstāvam 40 novatoriskas uzņēmumus, 30 asociācijas un nodarbinām 700 tūkstošu cilvēku un um, tieši, netiešā veidā vēl četrkārt vairāk cilvēku. Mēs ļoti um, aktīvi uzskatām, ka šī joma ir svarīga un mūsu nozarē uh, 54 miljardi eiro ir bijis um, apgrozījums, un Japāna ir lielākais, lielākais ekspo, eksporta tirgus, būtisks partneris šajā nozarē, un Japāna ir uh, otrs lielākais uh, farmaceitisko izstrādājumu tirgus pasaulē, un tādēļ mums ir tiešām svarīgi, lai um, sarunas par brīvās tirzniecības noliku, no, nolīgumu būtu veiksmīgas. Uh, FPA e sastrādājas arī ar uh, Japānas uzņēmumiem, mums vairākiem uzņēmumiem ir arī meitas uzņēmumi un filiālis Japānā, un ir izveidot arī sadarbības platforma Tokijā, FPA e Japāna, un tur ir pārstāvēti 24 Eiropas Savienības um, inovāciju uzņēmumi, kas aktīvi darbojas Japānā. FPA e no paša sākuma aktīvi atbilst šo nolīgumu, jo mūsuprāt, prāt, tas mums sniedz visai vērtīgas iespējas. Mūsuprāt, mūsu tirgus satuvināšana noteikti veiksminās, veicinās um, zāļu attīstību, izstrādi globālā līmenī, radīs uh, jaunas tirgus, tirzniecības iespējas gan Eiropas, gan Japānas uzņēmumiem. Uh, un tādējādi tiks nodrošināta novatorisku zāļu izplatība abos šajos tirgos. Tādējādi mums būs iespējas veidot arī stabilu investīciju satvaru farmaceitiskajiem uzņēmumiem, tādējādi veicinot um, izaugsmi Japānas tirgū. Turklāt tas mums sniedz arī iespējas veicināt atbalst, atbilstību tiesību aktiem, normām un cīnīties ar neefektivitāti. Jau šobrīd mums ir ļoti sadarbība ar Japānu, daudzpusējā līmenī, izmantojot mūsu sadarbību starptautiskās harmonizācijas konferences kontekstā. Šis satvers sniedz vairākus konkrētus piemērus, kur harmonizācija ir veicinājusi efektivitāti un nākus par labu pacientiem. Tomēr šajā pašā laikā brīvās tirdzniecības nolīgums var kalpot par vēl vienu papildus platformu, kas mums ļautu veicināt panākto progresu un to stiprināt arī nākotnē attiecībā uz atbilstību regulējušām normām. Uh, Vairāk, ir vairākas lietas, ko FP gribētu redzēt šajā nolīgumā. Pirmkārt, gribētu runāt par sastupējās atzīšanas nolīgumu um, stiprināšanu par, um, par labo ražošanas praksi. Mums ir šeit vadlīnijas no 2002. gada, bet tās būtu jāaktualizē, lai tās attiektos visām 28 dalību valstīm un aptvertu visus uh, farmaceitiskos produktus, tajā skait arī vakcīnas. Šī aptvēruma paplašināšana, mūsuprāt, var um, at, ļaut mums atteikties no liekas, kval, liekām kvalitātes pārbaudēm un veicināt um, šo produktu noietu Japānas tirgu. Mūsuprāt, būtu lielākā mērā jāharmonizē arī regulējums uh, Eiropas Savienības un Japānas vakci, vakcinācijas politikā. Mūsuprāt, tas būtu svarīgs solis uz priekšu, lai novērstu neatbilstības, kas šobrīd uh, pastāv un uh, šobrīd situācija ir tāda, ka Japānā uh, vakcīnu pieejamo pacientiem pieejamo vakcīnu apjoms ir mazāks nekā Eiropā. Būtu nepieciešams pārnāt arī pielikumu par farmaceitiskajiem produktiem, kur ir ņemta vērā tirgus specifika, ir jānodrošina caurskatāmība, inovācija lomas stiprināšana. Un, mūsuprāt, šis brīvās tirniecības nolīgums arī uh, ir saistīta, um, īpašu uzmanību pievērš arī intelektuālām īpašumtiesībām, kas ir aktuāls abām pusēm. Mēs jau no paša sarunu sākuma esam aktīvi iesaistījušies sarunās un vēlamies atbalstīt sarunu turpināšanu arī nākotnē, jo mūsuprāt šī brīvās tirniecības nolīguma uh, Ieguvumi ir pilnīgi skaidri redzami visām iesaistītajām pusēm, tas ir svarīgi nozarei, mūsu pārstāvētajām asociācijām, un uz to norāda arī kopīgais paziņojums, kā arī 2013. gada novembrī notikšais Eiropas Savienības Japānas samits, kur 20 tirzniecības asociācijas atkārtoti norādīja uz to, ka atbalsta sarunu turpināšanu ceļā uz ambiciozu un spēcīgu brīvās tirdzniecības nolīgu. Mēs saprotam, ka sarunas ir sarežģītas, tas nevienam mums nav pārsteigums, tomēr mūsuprāt sagatavošanās darbi ir bijuši tiešām veiksmīgi, strādājot pie aptvēruma, nu, esam identificējuši, kas ir tie problēma jautājumiem, pie kuriem īpaši būtu jāstrādā. Mēs no savas puses esam aktīvi vērtējuši panākto progresu un varam identificēt jau šobrīd, ka ir panākts progress, piemēram, klīnisko izmēģinājumu jomā. Tur ir panākts progress atzīstot Japānas sistēmas specifiku, atbilstoši labās klīnis, klīniskās prakses uh, vadlīnijām, kā tās ir noteikusi ICH. Pārējās jomās progress gan ir bijis uh, nedaudz ierobežotāks. Nu, piemēram, sarunās par MRA vakcīnu šīm atšķirībām, tomēr redzam, ka ir spērti pareizie soļi pareizajā virzienā, tādēļ tiešām esam ieinteresēti turpināt sarunas un aicinātu arī nākotnes sarunās panākt progresu, lai šos mērķus sasniegtu. Politiskais izvērtējums, kas notiks nedaudz vēlāk, šī gada gaitā pēc sarunu gada noslēgšanas, es domāju, ka tas Eiropai, ka tā būs lieliski iespēja Eiropai uh, konstatēt panākto progresu un aicinām nākotnē tiešām strādāt pie ambicioza brīvās tirzniecības nolīguma. Pal un paldies, ka esat mūs šodien uzaicinājuši. Again, your outlook seems to be... Jā, šķiet, ka jūs arī tā pozitīvi raugāties uz šo situāciju, vai ne tā? Positive. We... Mēs ļoti pozitīvi skatāmies nākotnē. Mēs domājam, ka varbūt progress sarunās, kā jau tika teikts Mēs saprotam, ka atsevišķās jomās progress ir bijis lēns, bet tas tomēr ir virzies uz priekšu un domājam, ka šīs sarunas jāvirz tālāk, lai tas viss tā veiksmīgi risinātos. Labi. Un visbeidzot, došu vārdu jums arī noslēgumā, eh, lai jūs varētu reaģēt uz šīs komitejas deputātu teikto. Komisiju pārstāv sarunvedēja vietnieks Antonio Parenti. Labi. Arī uz Metina Kazaka. Uh, is... Mūsu pastāvīgais referents ir Kazaka kungs. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Nu, lūk, pietuvojamies, tā teikt, inventarizācijas brīdim šajās sarunās ar Japānu kad jāsaprot, kas un cik tālu pavirzījies, jāveic izvērtējums par to, kāds progress gūts līdz šim. Ir lūk, pieci sarunu raunda noslēgušies Briselē un Japānā. Mūsu mēķis šodien ir izveidot parlamentu nostāju attiecībā uz to, kas panākts par šīm tirniecības sarunām. 25. oktobrī 2012. gadā parlaments ar spēcīgi atbalstīja sarunu uzsākšanu ar Japānu. Mēs toreiz teicām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība padziļinātu tirniecības attiecības ar tādām lielām globālām tautsemniecībām kā Japāna. Mēs toreiz arī mm, priecājāmies, ka Kopek ietvaros mm, ES un Japāna bija veiksmīgi darbojušās. Šī te pasākuma rezultātā tika izstrādāta ceļu karta, un mēs toreiz teicām, ka šo saistību īstenošana ir e, izšķirīgi svarīga. Aicinājām uz konkrētiem rezultātiem šajā ziņā pēc iespējas straujāk. Turklāt parlaments uzstājas to, ka ir vajadzīga pārskatīšanas klauzula, un tā jāaktivizē gadu pēc tam, kad sarunas ir uzsāktas. Mēs lūdzām pārskatīšanu, pārskatīšanas ietvaros novērtēt, vai Japāna ir sasniegusi skaidrus rezultātus, lai novērstu netarifu barjeras saskaņā ar ceļu kārti, tīpaši tās barjeras, kas ietekmē ES svarīgākās rūpniecības nozars, kā piemēram autobūvi e, un tādas lietas, kas, kā piemēram valsts pasūtījumu, auto un dzelzceļa transporta jomās. Kā tas tika ie šajā izvērtējuma pasākumā īstenots. Tika, manuprāt, ir sniegts arī ļoti atbilstīgs izvērtējums tam, cik lielā mērā šī ceļu karta ir izpildīta, un tas tagad jāspoguļo arī pārskatā. Tiek tik ietverts virkni jautājumi, piemēram, autobūve, pārtika, medicīna, farmaceitiskā nozara, celtniecības sektora, dzelzceļa un tā tālāk. Cita starpā mēs vēlamies, lai sarunās uh, tiktu ietverts arī paplašināt, pastiprināts tirgus, tirgus piekļuva un strīdu noris, risinājumu mehānismi, fitosanitārijas prasības, e, geogrāfiskās izcelsmes norādes, ilgspējīgas attīstības kritēriji un tāpat arī sadaļa par investīcijām. Tomēr nedomāju, ka mums vajadzētu raudzīties tikai un vienīgi atpakaļ. Mums šobrīd ir vajadzīga proaktīva pieeja attiecībā uz visu, kas norisinājies sākot ar, no sarunu uzsākšanas brīža. Viss jāņem vērā. Turpmākajās nedēļās esmu paredzējis kopā ar mūsu kolēģiem uzraudzības grupā, ar komisiju un interesētajām pusēm apspriesties, lai mēs varētu skaidru un gaišu noformulēt mūsu nostāju attiecībā uz to, kāds stāvoklis ir šobrīd eh, sarunās. Ņemot vērā to, ka tur tuvojas šī parlamenta sasaukuma noslēgums ņemot vērā, ka mēs droši vien nesaņemsim tādus galīgos rezultātus no piektā sarunu raunda līdz aprīlim, tad mūsu pārdomu rezultāti tiks iesniegti rezolūcijas formā pašā pašā mūsu sasaukuma noslēgumā. Tāpēc ārkārtīgi priecājos, ka mums ir iespēja uzsākt pārdomu periodu attiecībā uz šīm ļoti svarīgajām tirniecības nolīguma sarunām. Labi, ka varam apmainīties ar viedokļiem ar galvenajām interesētajām pusēm. Es domāju, ka tas pilnīgi noteikti dos milzīgi ieguvumu mūsu darbā. Un ceru, ka tiešām viss šis pasākums varēs noslēgties uz tādas pozitīvas nots aprīļa beigās. Bet, nu, protams, e, jāņem vērā, ka līdz šim progress ir bijis ierobežots, tomēr arī manī valda optimisms, un tāds, es gribētu teikt, pat tāds realistisks optimisms e, par to, ka, lūk, interesētās puses, puses varētu palīdzēt komisijai daudz, daudz vairāk motivēt Japānas pusi progresu tempus pātrināt. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Komisijai nevajag motivāciju, komisija vienkārši jāstumj pareizajā virzienā. Mēs nevaram piedāvāt motivējušus elementus. Uzklausīsim tad tālāk pārējus deputātus, kas darbojas šajā struktūrā. Jaroslavs Valēns pirmais lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšādātāji. Man ir jautājums komisijai. Pirms pāris mēnešiem saņēmām pozitīvus signālus valsts pasūtījuma saruna jomā, it īpaši attiecībā uz dzelzceļu. Un mans jautājums ir šāds, vai tās bija tāds sistemisks pārmaiņas, ja tas bija tikai tāds uh, viens darījums, kam nekas tam līdzīgs nesakoja, un gribu vaicāt, kā tad uh, tas viss ir ietekmējis šīs sarunas un kā pavirzījies uz priekšu mm, valsts iepirkuma risinājums. Paldies, nākamais uzstāsies. Mm -hmm. Es pats esmu ānu referents sociāls un demokrātu grupas vārdā. Nu, tāpēc, nu, lūk, tagad runāšu kā šīs komitejas loceklis, nevis kā priekšādātās. Arī es domāju, ka progress ir bet tikai komisijai šeit ir tāds vispārējais priekšstats par to, kas norisinājies, pietuvojies termiņš pārskata īstenošanai, ir saistības budžeta ziņā uzņemts ļoti daudz, nu tāpēc nu, komisijai tad nu ir jāsaka, vai Japāna pilda savas saistības. Vai šis pārskats dos pozitīvus rezultātus? Otrām kārtām. Japānā pieņems lēmums, ka virkni lauksaimniecības produktu un pārtikas preču tiks uzskatītas par nepieņemamu. Tātad novilkt tāda kā sarkanā līnija tirniecības atvēršanai. Tas attiecas uz lielobu gaļu, cūgaļu, rīsiem, kviešiem, cukuru, kartupēcietu un eh, citas preces. Apmēram 90%, preces no visām, 90 no visām lauksaimniecības precēm šeit, šeit tiek iekļaut šajā uh, apjomā. Kā komisija vērtē šādu rīcību? Vai tas varētu negatīvi ietekmēt sarunas šo, šajā posmā? Vai komisija uzskata? ka te kaut kas nākotnē varētu mainīties? Te mums ir vajadzīga atbilde. Nu, tad tādi plašāki jautājumi. Kad runājam par Japānas līdzdalību TTP sarunās, vai viņi, viņi nolēmuši Vai viņi ir nolēmuši pievienoties šīm sarunām šajā vēlajā posmā? Protams, ka viņi nevarēs ietekmēt to, kas jau šais sarunās ticis nolēmts starp ASV un citām um, partneru valstīm. Tas ir tāds ļoti apjomīgs pasākums kādas tad varētu būt sekas tam, ja Japāna pievienotos šim nolīgumam un sarunam, sarunām par to? Vai tam būtu kaut kāda ietekme arī uz Japānas saistībām um, sarunās ar mums? Varbūt viņam tad būtu beigu beigās, nu, jāizdara kaut kāda izvēle, kāda būtu šī izvēle Japānas priekšā. Visbeidzot, viņi šobrīd veda sarunas, vai vismaz grasās uzsākt vest sarunas par trilaterālu no trīspusēju nolīgumu starp viņiem, Ķīnu un Dienvidu Koreju. Kāds varētu būt šo sarunu um, ietekmes punkts. Viņiem, protams, ir ciešas cilvēcības attiecības ar šiem abiem partneriem, un tāpēc šāds nolīgums pilnīgi noteikti šīs at tirnetības attiecības vēl padziļinātu un paplašinātu. Tā, tas nozīmē tālāku šo trīs tautsamniecību savstarpējo integrāciju. Kādas varētu būt šādas integrācijas sekas? uz to, ko mēs gaidām no šīm sarunām. I think that we need a broader picture. I'm sure that. Nu jā, es domāju, ka mm, komisija droši vien šeit ir zināma informācija pieejama, varbūt tā šī informācija ar mums arī padalīsies. Nākamais ēnu referents. Kamal kungs no EKR, bet es gan jāsaka, viņš šķiet zālē neredzu. Nu tad Helmuts Šalts no Goe, lūdzu. Paldies priekšādātājs, arī gribu teikt paldies par šo ļoti skaidro, precīzo, lakonisko ainu arī no iesaistītajām nozarēm, kuras, protams, šīs tirniecības sarunas ļoti ietekmēs. bet gribu pievērsties arī trim lielu plašākiem aspektiem. Mani no komisijas eh, puses eh, interesē arī lūk šis valsts iepirkuma sektors. Saņēmām informāciju, ka ir noteikti zinām ierobežojumi, bet kā tad ir faktiskā situācijā attiecībā uz uh, valsts iepirkumu. Kādas ir nostājas abām pusēm? Nu, protams, arī pakalpojumu jomu konkrētāk. Vai tiek runāts arī par finanšu sektoru? Par finanšu tirgus kontroli, kas, protams, ir svarīga abām pusēm pašreizējā situācijā. Uh, Tas svarīgi krīzes pārvarēšanai. Vai tiek runāts par regulējumu ietvaru attiecībā uz banku sektoru un finanšu pakalpojumiem? vai šie elementi būs daļa no sarunām no šī kopējā sektora. Otrām kārtām Mani interesē arī komisijas pārdomas par TPP. It īpaši pēc tam, kad Japāna nāca klajā ar paziņojumu, ka tā ir gatava pievienoties sarunu komandai par TPP, bet nu pēc tam šis process lūk ir palēnājies, jo, protams, ka Japāna līdz ar to paplašināja problēmu loku, kas skatāms sarunās. Un ko tas nozīmē, piemēram, Japānas attiecībām ar Ķīnu? Uh, Jo nu, varbūt arī Ķīnai tad varētu rasties zinām interesi par šīm sarunām. Līdz ar to tas man noved pie trešā jautājuma. ES Ķīna investīcija nolīgums arī ir tāds, par ko vedam sarunas. Investīciju sadaļa ar Japānu savukārt, e, nu, pamazām aktualizējas. Kā tas sarunās atspoguļosies un kādus strīdus noregulējumu mehānismus paredz eh, nu, šajās sarunās eh, ietvertās nostājas. Paldies. Paldies, saka priekšsādātājs. Vispirms Dārtmuts Lords. Vēl jums Dārtmuts lūdzu. Man ir pāris detalizēti jautājumi. Nu, ja atbildes vispār šobrīd ir zināmas, tad varbūt jūs varat man uzrakstīt tās rakstiski. Jau šobrīd pastāv tirniecības nolīgums starp Šveicu un Japānu. Un jautājumi, kas man uzdodami, saistās ar to, kas, kādas klauzulas ir Šveices, Japānas nolīgumā, kas nav pieņemamas ES sarunvedējiem. Tas ir pirmais jautājums. Otram kārtām par to pašu tēmu kuri panti Šveices un Japānas tirniecības nolīgumā ir tādi, ko vēlas uzlabot ES sarunu vedēji. Nu, ja jūs nezināt atbildi šobrīd, varbūt jūs varat vēlāk to nosūtīt man rakstiski. Paldies! Vai mēs šeit sacenšamies ar Šveici vai cā priekšādātājs? Vai Šveice ir tas salīdzinošais kriterijs, ko izmantojam? Nu, nesen, eh, nu, ir vairākas lietas, kas liecina par to, ka tā tomēr nav. Well, uh, commission plenty of, uh, nu, godētā komisija, lūk, cik eh, daudz dažādas tēmas, par kurām jums tiek lūgta informācija. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšādātāji. Un ārkārtīgi priecē šī pozitīvā aura, ko dzirdējām no sarunu vedējiem par sarunu, saistībā ar sarunu uzsākšanu. Tāpat arī patika Kazakungs izteicās optimistiski. Tas, domāju, ļoti skaidri parāda, ka tie centieni, kur izdarījis komisija, lai cieši sadarbotos ar visām interesētām pusēm, ir vainagojušies ar panākumiem. Mm. Tas attiec ne tikai uz informācijas pusi, bet arī uz dažādas informācijas iegūšanu un prioritāšu noteikšanu. Kā jau es teicu, progress ir gūts šai pirmajā sarunu gadā. Domāju, ka tas tiešām ir iespaidīgi, vismaz salīdzinot ar to, kādas bija mūsu attiecības īpaši tirniecības jomā ar šo valstu pirms tam, pirms uzsākām sarunas. Bet tas nozīmē, ka esam apmierināti ar to, cik tālu esam nonākuši. Protams, ka nē, protams, ka nē, nav vēl ne tuvu viss sasniegts. Nu, tas savukārt nozīmē to, ka mēs ar tādu pozitīvu mm, skatu raugāmies uz šo pārskata punktu gadu pēc sarunas uzsākšanās. Mm, Japāna pilnīgi noteikti ir īstenojusi saskaņots centienus, lai respektētu saistības, ko tā uzņēmās Šajā sākuma izvērtējuma procesā mēs turklāt esam arī sapratuši, ka vēlamies redzēt no Japānas vairāk šo saistību izpildē. Protams, eh, ja un kad mēs uzsāksim sarunu otro posmu, viņiem tas būs jāturpina. Nu, šos sarunu struktūras dēļ, un tālūk šis gads ir pagājis, ļoti daudz centienu bijis no abām pusēm, lai apspriest visus šos jautājumus. Un es domāju, ka tā rezultātā e, ir, nu, otrā plānā palikuši daudz tādu jautājumu, kas būtu svarīgi gala vienošanās panākšanai. Ļoti daudz sadaļas, kur vēl daudz darba darāms arī pēc šīm četriem sarunu raundiem. Un šie raundi, protams, nu, iegūs prominents, tie kļūst daudz redzamāki turpmāk. Un te, protams, ir tādi jautājumi, kā jūs runājat, piemēram, ilgspējīga attīstība. Uh, vairāk būs jāpievēršas tieši šeit gūstamiem pozitīviem rezultātiem. Pārskats sāksies pēc piektā saruna raunda, kas savukārt noslēgsies aprīļa sākumā Tokijā. Tā ietvaros, protams, būs nepieciešams arī, lai eh, informējam arī Kazakungu par skaidru situāciju par visām problēmām un saistībām, kas tika identificētas iepriekšējais izpētes posmā, un turklāt, protams, sniegsim arī novērtējumu par vispārējo stāvokļu sarunu procesā, runāsim par visiem elementiem, ir īpaši lūk tirgus piekļuvas elementiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi, īpaši runājot par tādu valsti kā Japāna, kur taču ir zemāki tarifi atsevišķiem produktiem, savukārt augstāki tarifi daudziem, daudzām citām precēm, kas nāk, piemēram, no Eiropas. Un tāpēc Mēs vēlamies sadarboties ar parlamentu un tieši Kazaka kungu, lai varētu panākt to, ka arī parlaments nāk lejā ar savu nostāju šai kontekstā. Tālāk pievēršoties specifiskiem jautājumiem, ko uzdevāt gan jūs priekšādātāji, gan citi deputāti, ir virkni jau tik uzdot jautājumu par valsts iepirkumu. Te domāju, ka nav, nebūs nekāds noslēpums, ja pastāstīšu, ka tas, protams, ir viens no vissaržģītākajiem jautājumiem, kas mums jārisina un par ko vedam sarunas ar Japānu šajā jomā arī ir bijusi virzība uz priekšu. Tas ir ļoti sar sarežģīts sarunu elements, tāpēc, ka valsts iepirkums ir, nu, tā ļoti īpatnēji un sarežģīti strukturēts. Un tas tika identificēts jau iepriekšējās izpētes posmā Japānai. Ir e, trīs de facto monopolu uzņēmumi, kas darbojas valstī, un esam tomēr redzējuši, ka, lūk, pastāv tāda spēcīga centiena no Japānas puses tomēr identificēt kaut kādus veidus, kā nodrošināt pārskatāmību, iepirkumu noteikumu un darbības drošības noteikumu piemērošanā, lai izslēgtu iespēju, ka, lūk, neatbilstīgi tiek iznotas valsts iepirkums, un turklāt tiek runāts arī par to, kāda noteikuma varētu šiem uzņēmiem tikt piemēroti. Nu, jāsaka, par šo sadaļu sarunas vēl būs garas un grūtas, panāks ir daudz, bet ir jāvirzās vēl ļoti liels gabals uz priekšu. Tālāk. Par lauksaimniecības precēm runājot, tas ir delikāts jautājums, kā jau jūs teicāt. Nu, ir skaidrs, ka šīs preces ir svarīgas Eiropas Savienībai, ne visas. Nu, godīgi sakot, mēs jau neesam nekāds baigais rīks eksportētājs, bet pilnīgi noteikti eksportējam lielo bugaļu un cūgaļu. Un par, šiem, par šīm precēm ar Japānu vēl būs jārunā. Šobrīd par to runāts netiek, Jums jāsaprot, ka um, vispirms ir jāizprot, kādas ir Japānas, nu, tā teikt, tas uh, vājās, sapīgās vietas, un viņiem ir, protams, jāmēģina rast kaut kāda tāda elastīga pieeja, lai varētu atrast tādu risinājumu, kas nāk par labu arī es. Nu, es arī nedomāju, ka pievienošanās TTP sarunām uh, mēs atteiksimies no sarunām par šīm preču grupām. Tas būs svarīgs arī šo sarunu ietvarā, bet arī pašreizēju sarunu ietvarā, jo, protams, ka pastāv būtiska eksporta kapacitāte. Un tāpēc Latvijai būs jāspēj rast kaut kādu veidu kompromisu attiecībā šīm precēm. Tā mēs nonākam līdz ar to pie jautājumu par Japānas līdzdalību TPP un kādas varētu būt potenciālās sekas šādai rīcībai no Japānas puses uz Eiropas Savienību. Mēs joprojām skatām šīs sarunas kā vienu otru papildinošas. Daudzos aspektos mēs piekrītam kopējiem mērķiem, koprēt, kopējiem principiem. Protams, ir tādas jomas, kur galu galā mēs varam nonākt pie problēmām arī, jo mums, protams, nav tāda pati eksporta struktūra, kā piemēram ASV, Austrālija un Jaunzēlandē, nu kaut vai, lai mēs ja pieminam kaut vai tikai dažus no šo sarunu partneriem, mē, mums ir vairāk kultūras produktu, nu, mums nav izēvielu, tik daudz mums ir pārstrādātie produkti, tāpēc pastāv atšķirības, bet vidusmērā skatoties potenciāli tomēr īpaši riskanta ir tieši geogrāfisko izcelsmju lieta, jo te mums ir tāda zināma ideoloģija, un te ir ļoti liels atšķirības tajā, ko par to domā Eiropa un pārējie FPP mm, nolīgums slēdzēja. Japāna par to ir ļoti labi informēta. Un Japānas partneri skatās uz Eiropas sistēmu ar lielu interesi, jo īpaši tas attiec uz viņu lauksaimniecības sektoru paredzam, ka būs drīz arī um, jauns likums Japānā šai ziņā ar, par geogrāfisko izcelsmu, un, nu, mēs šobrīd ar viņiem sadarbojamies, lai palīdzētu viņiem izstrādāt tādus uh, likuma projektus, kas uh, pēc tam atvieglot sarunas ar mums, un, uh, nu, būtu padarīt viņus par mūsu partneriem FPP ietveros. Par trīspusējo nolīgumu runājot, ko jūs pieminējāt, lūk, ar Ķīnu un Dienvidu Koreju Domāju, ka galvenais jautājums, kas mums jāuzdod pašiem sev šai saistībā, un uz to man atbildes nav, ir tas, cik dziļi šīs sarunas ies, cik pretim nākoši būs partneri, uh, cik daudz tiks nodrošināta tirniecības liberalizācija un cik tālu ies šīs tirniecības noteikumi. Es atklāt sakot, neesmu drošs, ka šī vienošanās būs ar tādu pašu ambīciju līmeni, kā tās sarunas, ko mēs vedam un ambīcijas, ko mēs izmantojam, bet, nu, pilnīgi noteikti, protams, tas veicinās šo tautsaimniecību integrāciju un reģionu integrēšanos kopumā. Nesen kāda Eiropas ķīmijas, uzņ... kāds Eiropas ķīmijas uzņēmums nāca klajā ar paziņojumu, uzsvarot, ka uh, Viņi vēlas izveidot pētniecības centru Japānā tieši sadarbībā klusā okeāna reģionā. Šāda veida trīspusē vienošanās, protams, šādas uh, attīstības tendences tikai spēcinās un mūsu vienošanās un nolīgums ar Japānu, ja tam fonā tiek slēgta lūk šādu nolīgumu arī Āzijas teritorijā, pilnīgi noteikti veicinās to, ka mūsu uzņēmumi e, arī vēlēsies nu, līdzdarboties kopā ar uzņēmumiem no šādas ar vien ekonomiski spēcīgākas pasaules daļas. Par sankcijām runājot, lūk, šis eh, arī regulējošā sadarbība par to ir spriests ar Japānu. Nav tas tāds vienkāršs jautājums nebūt, ne. Un visdrīzāk te būs vajadzīgs vēl daudz un dikti pārdomāt jautājumu arī no Japānas puses. Bet tas notiks tikai tad, ja sarunas eh, turpināsies. vai mūsu attiecības ietekmēs viņu attiec, at, attiecības ar Ķīnu un šis F un šis Japānas um, pievienošanās TPP sarunām. Nu, jāsaka, es gribētu, kaut man būtu skaidra atbildi, ko jums doda, bet, uh, nu, pilnīgi skaidrs, ka tā Ķīnai zināmā mērā ir iespēja iegūt laiku un varbūt arī izmantot uh, uzsākto reformu sistēmu, lai pātrinātu reformas un panāktu nu, tādu spēcīgu pozīciju divpusējās attiecībās ar valstīm. Bet, nu, jāsaka, es neredzu, kur tam būs tāda ļoti būtiska ietekme, nu, piemēram, mūsu attiecībās ar Ķīnu vai Japānu. Nu, pakāpeniski teorētiski Japāna varbūt varētu uh, būtu ieinteresēta tālāk progresu gušanā ar mums, tāpēc, ka, protams, FPP sarunas nu, palēnināsies, jo vairāk tāpēc, ka Amerika, eh, nu, taču vēl ilgi un tikt apspridīs šo jautājumu. Investīcija nolīgums pilnīgi noteikti ir būtiska mūsu saruna daļa. Mēs eh, ar nepacietību gaidām iespēju apmainīties ar eh, piedāvājumiem investīciju jomā šo sarunu ietvaros Tas lūk pietuvinās ar šī piektā raunda iestāšanos strīdus risinājumu mehānismi investīciju sadaļā joprojām ir e, apspriešanas pašā sākuma posmā, un tāpēc pagaidām jāsaka, mēs skatāmies tikai uz dažādajām iespējām, e, kas tiek izmantotas abās valstīs. Um. Un visbeidzot, ja runājam par Šveices un Japānas nolīgumu. Atklāt sakot, es nezinu, kas ir pieņemams vai nepieņemams. Mēs neesam izmantojuši šo Šveices nolīgumu kā tādu um, pamatu. Lai arī cik nu, svarīgs būtu šis Šveices nolīgums, tas ir diezgan ierobežots, ņemot vērā to, cik plašu sarunu tēmu mēs gribam apsvērt. Tas tajā nav iekļautas ļoti daudzas tēmas, kas mums ir ļoti uh, svarīgas, piemēram, pakalpojumi. Mēs, mūsu nolūks ir doties daudz tālāk. Atklāt sakot, mēs neesam veikuši uh, salīdzinājumu pantu pa pantam, ko varam pārņemt, kuras idejas varam pārņemt. Uh, Un tagad mums ir nedaudz jāpielāgos savas nolīguma paro, paraugs sarunās ar tādu valstu kā Japāna, kas ir viena no vislielākajām ekonomikām. Es būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Priekšsēdētājs, paldies komisija. Un tagad uh, došu iespēju mūsu viesiem izteikt uh, pēdējos noslēguma komentārus. ACE pārstāvis. Paldies! Es gribētu teikt, šis brīvās tirzniecības nolīgums ir ilgtermiņa uh, darbs. Var jābūt, ka pēc viena gada viss iztīsies skaisti, uh, kas ir ļoti iespējams, bet mums ir rūpīgi jāpadomā par to, kāds būs sekas brīvās tirzniecības nolīgumam. Pašlaik piedzīvoto, šobrīd piedzīvoto, mēs varam salīdzināt ar Dienvidkoreju un sarunu vedēji var norādīt, ka mēs varam darīt visu mūsu spēkos, lai iekļautu auto motīvo pielikumu, bet šodien saskaramies ar būtiskām problēmām. Mums būs, būs līdzīgs šāds automotīvais pielikums arī nolīgumam ar Japānu, un es ierosinātu mums ieguldīt visus pūliņus lai izvairītos no tā, ka ikdienas mēs saņemtu lūgumus um, par to, kā mums atrisināt savas problēmas Dienvidkorejā. Priekšsēdētājs, paldies! Un vai mūsu eksporta apjoms uz Dienvidkoreju pieaug būtiski? Runātājs atbild uz mikrofonu. Ir, um, tas nozīmē, ka tirgus ir pieaudzis no kopš 2007. gada. Uh, ir pieaugums no 20 tūkstošiem līdz 80 līdz 90 tūkstošiem, un varu piekrist, ka pieaugums ir milzīgs, bet šis pieaugums notika pat, vie, pat pirms tikai noslēgts brīvās tirzniecības nolaugums. Priekšsēdētājs norāda, ka pieaugums ir ļoti strauši, un tas arvien turvin, turpina pieaugt. Tā tas ir, es nezinu, cik ilgi tas turpināsies Bet varam saskārties pielikumā, situācijā, ka mums būs automatīvais pielikums, kurā ir manevra iespējas, interpretācijas iespējas, kas ļautu saglabāt esošās barjeras vai pat ieviest jaunas. Es ļoti labi apzinos to, ka, jo īpaši Vācijas uh, ražotāji vai, uh, darbojas ļoti veiksmīgi Dienvidu uh, Korejā. Uh, Es ceru, ka viņiem turpināsies uh, veikties, bet um, ir jāatzīst, ka barjeras pastāv un esam gatavi jums arī iesniegt sarakstu ar tām. Priekšsēdētājs. Nekas jau nav perfekts. Vārds Travēju kundzei. Jā, no mūsu puses var teikt, ka esam gatavi cīnīties uh, kopā ar Kazakungu uh, uzraudzības grupā, kas uzraudzīs līdz šim panākto progresu. Paldies komisijai, kas niedzētu mums pārskatu par problēmām, kas radušās līdz šim un arī par izaicinājumiem, kas vēl saglabājušies. Es vēlētos arī uzsvērt, ka mēs turpināsim sniegt savu atbalstu un arī sniegsim savu ieguldījumu un savus izvērtējumus sarunu gaitā. Paldies, priekš, saka priekšsēdētājs un Kazāka kungs. Jūs esat um, referents. Jā, es esmu priecīgs par šo viedokļu apmaiņu. Tas noteikti pierāda to, ka mēs esam ieinteresēti panākt konkrētu un uh, patiesu progresu daudzos jūtīgos jautājumos, kurus vēl projām turpinam apspriest ar Japānu. Un ir skaidrs, ka esam gatavi panākt lielāku progresu. Ir arī skaidrs, ka mēs nevaram sasniegt visu, ko vēlamies, bet mazākais, ko varam darīt, ir panākt apmierinošus rezultātus un visas iespējas, kuras komisija var izmantot, visi instrumenti un visas sviras, ko komisija var izmantot, lai mm, sarunās ar eh, Japānu pirms piektā saruna rauda, mēs to visu ļoti augstu vērtētu. Es rēķinos, kā parasti, uh, ka mums būs veiksmīga sadarbība ar partneriem interesētajām pusēm uzraudzības grupā, lai mēs varētu parlamentā turpināt uzraudzīt sarunu progresu un lai mēs varētu paust informētu nostāju pirms šis, šī parlamentu mandāta laiks beidzas. Paldies! Paldies! Nākamais solis būs viedokļu apmaiņa ar komisāru Diguktu aprīlī un mūsu Uh, referents vēlās iesniegt pieteikumu rezolūcijai līdz uh, vēlēšanām. Mūsu nostāja ir tāda pat kā parasti. Um, esiet stingri savā nostājā un uh, sagādājiet mums labu nolīgumu. Paldies! 19. punkts. Pašreizējais stāvoklis notiekošās trīspusējās sarunās. Neviens no referentiem nav ieradies, bet var jums šo to pastāstīt. Es piedalījos visos trialogos. Finanšu atbildības regula. Mūsu referents ir Pāvels Zalevskis. Jūs jau zinat, ka tas ir, ka šī, šī regula ir ļoti svarīga daļa jaunajā Eiropas Savienības finanšu politikā. Diemžēl man nav īpaši labu ziņu. Vai es varētu lūgt mūsu viesus atstāt telpu un tad savas sarunas turpināt ārpus šīs zāles? Bottom. Pictures of cards vizītkāršu apmaiņa. Lūdzu, dariet to ārpusē. Kā jau es teicu, par es teicu, nav labu ziņu dalījums, atšķirības viedokļos starp parlamentu un padomu ir tikpat dziļas un nopietnas kā sākumā. Komisija sagatavoja neoficiālu dokumentu, darba dokumentu, un parlaments uzskatīja, ka pie tā varētu piestrādāt arī tālāk, bet padome uzskatīja citādāk. Un izstāst, ka padome nav saņēmusi mandātu. Es nedomāju, ka pabeigsim šo darbu līdz vēlēšanām. Ir ļoti žēl, ja mums ir nepieciešama spēcīga investīcija politika, mums ir jāinformē mūsu partneri, ar ko vedam sarunas. Par, mums ir jā, jāpasaka viņiem par to, kurš būs atbildīgs par jebkādiem um, zaudējumiem, kas varētu rasties, bet, diemžēl, padome nepiekrīt. Un ir vēl kāda lieta. Padome nepiekrīt nec parlamentam, nec komisijai par savienības un dalību valstu kompetencēm attiecībā uz investīciju politiku. Tad ir atšķirīga Lisabonas līguma interpretācija. Es domāju, ka beigās tiesa izšķirs šo strīdu. Īstenošanas regula tika pieņemta, kā jau zinat, veiksmīgs noslēgums sarunām ar padomi. Komisija ļoti veiksmīgi un liederīgi iesaistījās. Arī tā ir ļoti svarīga regula mums šāda veida regulas tiešām trūka, jo bez šādas regulas komisijai vajadzēja izmantot ad hoc uh, leģis, likumdošanas procedūras, lai varētu īstenot jebkādus pasākumus gadījumos, ja tiek pārkāptas tirzniecības tiesības un ja tiek pārkāpti PTO noteikumi. Tātad labas ziņas. Runājam par rīsiem, kas nāk no Bangladešas, arī um, vienojāmies, tā bija saskaņošanas uh, regula, bet arī uh, mūsu nostājā pieņēmām dažus grozījumus attiecībā uz regulas saturu. Sarunas noslēdzās ar pieņemamu kompromisu. Viena no tēmām bija šis vecais jautājums uh, par īstenošanas un deleģētajiem aktiem. Es nedomāju, ka esam vēl pilnībā vienojušies. Esam vienojušies par skaidru un pieņemam filozofiju šajā jautājumā. Ir sagatavots lāts apzinums. kuru varētu izmantot kā labu pamatu mūsu nostājai, bet nedomāju, ka mm, kolēģi pārējās komitejās saprota, cik svarīgi ir uh, izmantot skaidrus kritērijus šajā izvēlē. Un um, padomē ir skaidra priekšrocība. Tātad padome, uh, protams, vēlās visu virzīt savā. Um, tātad viņi dod priekšroku īstenošanās nevis deleģētajiem aktiem, viņi nevēlas izmantot konsultīvo procedūru, uh, nāpiņu un klauzās, un ir te patiesa cīņa, jo padome ir strateģiski izvēlējusies tad atgūt daļu no ar Lisabonas līguma it kā atņemtajām tiesībām. Un, bet arī mums ir jāņem stingrāka nostāja, jo mēs nevaram atļauties pastāvīgi zaudēt šajās cīņās ar padomi. Ar referentu Vīklera kungu vakar mm, trialogā ar padomu mēģinām nonākt pie taisnīga kompromisa attiecībā uz īstenošanas un deleģētajiem aktiem un tā tālāk. un esam panākuši kompromisu, bet nācās ciest tādus zaudējumus, kuri, manuprāt, um, nebija nepieciešami, bet sarunas ir sarunas un dažkārt ir jāpiekāpjas. Kopumā es domāju, ka esam strādājuši diezgan veiksmīgi, ir noslēgts darbs pie vairākiem dokumentiem ļoti, kon ļoti konstruktīvā veidā un saku paldies referentiem. Es sakoju līdzi visiem trialogiem, bet, protams, atbildība par trialogiem ir uh, parlamenta delegācija un jo īpaši ir referentam. Vai vēl kādam būtu kas piebilstams? Uh, mans ierosinājums būtu izlasīt mūsu ziņojumu par īstenošanas deleģētajiem aktiem. 20. punkts - uzraudzību grupu darbība. Ķīna Robert, vai jūs varētu sniegt īsu informāciju par uh, notikumiem un sarunām par investīciju līgumu Ķīnā? Paldies, priekšsādātāji! Mums šonadēļ bija devītā uzraudzības grupas tikšanās, un mēs runājam par to, kāda ir situācija uh, pirmo sarunu, pirmās saruna raunda uzsākšanai par Eiropas Savienības un Ķīnas tirzniecības līguma. Un no Eiropas Savienības puses vislielākā interese ir ieturēt eh, šo līniju, ka investīcijas tiek sasaistītas ar tirgus piekļuvi Ķīnā. Un ir, jādarb, ir jādarbojas no abām pusēm, lai arī Ķīnā, um, lai Eiropas Savienība būtu gatava reaģēt uz ķīniešu uzņēmumu interesi Eiropas Savienības tirgu. Tas ir svarīgi un tas ir jāsaprot. Un mums bija arī plašāka diskusija par to, kādas ir uh, cerības, kāds ir politiskais uh, ietvers um, jāņem vērā, ka trešajā Ķīnas komunistu partijas plenāra sesijā tika pausts, ka viņi ir tiešām ieinteresēti palielināt ekonomisko sadarbību ar Eiropas Savienību, un tāpat arī viņi ir gatavi padziļināt uh, un uh, uh, reformas, lai uzlabotu Ķīnas uh, lomu globālā tirzniecībā. Ķīna saprot, ka divpusējs nolīgums ar Eiropas Savienību būs labs tilts, kas parādīs, ka Ķīna varētu būt labs uh, partneris starptautiskajā tirzniecībā. Uh, jā, arī uh, tātad esmu jūs iepazīstinājis ar uzraudzības grupas darbu. Paldies! gribētu pievērst jūsu uzmanību šīm sarunām. Tās ir tiešām svarīgas, jo tas ir pirmais solis ceļā uz līgumu noslēgšanu, un gal galā tās ir arī sarunas ar Ķīnu, un šeit nav vienlīdzīgi spēles noteikumi attiecībā uz piekļuvi Ķīnai investīciju jomā. Nu, piemēram, Grieķiju vai Portugāli atcerēsimies salīdzinājumā ar Ķīnu, tādēļ pievērsīsim uzmanību šīm sarunām. Kolumbija un Peru, Dāvida kungs šeit nav. Žoržs, lūdzu. Well, Peru. Kolumbija un Peru tātad. Uzraudzības grupa tikās ar Kolumbijas un Peru pārstāvjiem, ar vēstniekiem, Ronkilju kundze un Rivjera kungs. Un tika pārrunāts Eiropas Savienības Kolumbijas Peru trīspusējais nolīguma īstenošana. Šī komiteja martā plāno sūtīt delegāciju uz abām šīm valstīm. Un gribētu jums atgādināt, ka šis nolīgums ir pirmais gadījums, kad parlaments pieņēma lēmumu pieprasīt no mūsu partneriem ceļu karti. Jo īpaši darba tiesību jautājumā pirms varam piekrist, atbalstīt līgumu. Tas nozīmē, ka mums ir jā, jāuzrauk šobrīd ne tikai darbs pie līguma, bet arī pie ceļu kartes un mūsu nosacījumiem, kas ir iekļauts šobrīd oficiālā dokumentā, ko abas uh, valstis ir apņēmušās pildīt, un tas ir um, viņa apņemšanās parlamenta priekšā, nevis Eiropas Savienības priekšā, un tas ir būtiski. Tas ir svarīgs dokuments. Ir būtiski, lai tas paliktu arī ne tikai mans uz baltos papīra, bet lai šīs apņemšanās tiktu arī īstenotas. Tādēļ, manuprāt, mūsu delegācijām un uh, uz Kolumbiju un Peru būs smags darbs darāms. Ekvadora Šolca kungs, jā, arī šajā jautājumā mums bija monitoringa grupa sanāksme, un DG Trade mūs vēlreiz informēja par to, kāds ir šo sarunu mērķis. Par to, ka šeit nav visaptverošu sarunu rauns par līgumu plānots, bet gan zināmu nodaļu pielāgojumi Tur būs tātad vairāk elementi no mūsu līguma ar Kolumbiju un Peru un arī vairākam citām valstīm. Ekvadora decembrī pieņēma lēmumu atsākt sarunas. Pirmais rauns bija notika janvārī un sarunu gaitā ir četras darba grupas - valsts iepirkums, geogrāfiskajās norādes, piekļuve tirgumu un notika ļoti plaša ļoti interesanta viedokļa apmaiņa. Mēs, protams, um, runājam arī par citiem elementiem un sarunu ietekmi uz Ekvadoras ekonomiku un arī vairākam citām valstīm. Jo galu galā mums jāpaturprātā banānu importa, eksporta jautājumi ir saistītajām valstīm, kas sadarbojas ar Eiropas Savienību šajā jomā. Pievēršam uzmanību rūpniecības nozarei, uh, kas ir tie, tās preces un produkti, kas būtu varbūt jāmaina. Un pēc šīs viedokļu apmaiņas nonācām pie secinājuma, ka pēc iespējas ātrāk ir jāuzzina par otro sarunu raundu. Šobrīd tam vēl datums konkrēts nav noteikts, bet mums ir jāsauc arī vēl viens sarunu rauns monitoringa grupai un tad ziņosim parlamentam par darba, turpmāko darbu. Mēs esam ietvēruši arī cilvēktiesību jautājumus, socioekonomiskos jautājumus. Te viss ir būtiski mūsu sarunās. Priekšsādātājs, vai te mēs runājam par atsevišķu brīvās tirzniecības nolīgumu? Vai arī no otras puses mēs te pievelkam pie Kolumbijas un Peru nolīguma? Šolca kungs, nu, komisija ļoti skaidri jau norādīja, liel, lielākā daļa šo jautājumu ir sasaistīta ar esošo līgumu. Jā, protams, to atbalsta priekšsēdētājs. Tas nozīmē, ka sarunas nebūs vieglas, saka Šolca kungs, protams, jo beigu beigās ir iemesli, kādēļ 2009. gadā viņi pārtrauc šo procesu. Ekvadoras socioekonomiskā realitāte šobrīd nosaka zināmus ierobežojumus progresam, ko varam panākt sarunās. Tādēļ es kā referents šajās savstarpējās tirzniecības attiecībās uzskatu, ka Eiropas Savienībai ļoti rūpīgi būtu jāpārdomā mūsu prasības, jāpārdomā, ko tad īsti mēs piedāvājam pretī, un jādomā par to, cik elastīgi varam būt sarunās, lai mainītu situāciju Ekvadorā. Paldies, Helmut! Merkosūra jautājums. Džordž Kutašs. Vai ir laba ziņas? Paldies priekšsēdētājs, teikšos īsi. Nevaru teikt labas vai sliktas ziņas šobrīd. Bet šobrīd notiek sarunas, nu jau 15 gadu garumā, esam plānojuši uzraudzības grupu, jo esam plānojuši šādu viedokļu apmaiņu starp Merkusūru un pārstāvju un Eiropas Savienību, nu jau pēdējā gada laikā, decembrī, diemžēl tas nenotika. Pēdējā, pēdējo notikumi rāda, jo vakardien un šodien Merkosūra biedri tiekas Karakas. Un cik nopratu, tad viņi nāks ar savu piedāvājumu, nu šķiet kaut kad martā, nav vēl īsti skaidrs, kad tas notiks. Vēl kāda problēma ir saistīta ar Merkosur nākamo prezidentūru, jo pēc idejas te vajadzētu būt Argentīnai, kas uzņemsies šo lomu, bet Argentīnai šobrīd ir um, problēmas pieņemt šo piedāvājumu. Tomēr cerams, ka šī, jautājuma, šī problēma atrisināsies. Jebkurā gadījumā, cik nopietni no Jorgensona kunga no Tirzniecības ģenerāla direktorāta Eiropas Savienība ir gatava iesaistīties šajā darījumā, un mēs ceram kļūt par partneri Un tad nu skatīsimies, vai martā tas notiks vai nē. Vēl kāds informatīvs punkts, manuprāt, tas ir tīri svarīgi. Šomēnes februāra beigās ir plānots Eiropas Savienības Brazīlijas samits. Un iespējams, ka arī samita ietvaros notiks diskusijas par šo jautājumu. Paldies! Vai Brazīlija, Urugvaja un Paragvaja plāno atdalīties šeit pretstatā Argentīnai? Jā, ir šāda iespēja Saka Kutaškungs, komisija norādīja, ka sagaida šādu lietu virzību, ja Argentīna neiesaistīsies šajā darījumā. Tālāk tā izeme, David Mārtiņ. Yeah, had, um, the... Jā, 29. janvārī mums bija tikšanās. Uh, Pruskungs ir referents, viņš diemžēl šodien nevarēja ierasties, tad izteikšos viņa vārdā. Komisija mūs informēja par sarunu gaitu, kā jūs zināt, tad politiskā situācija tā izemē šobrīd ir ļoti sarežģīta. Man ziņoja, ka Taizemes sarunu partneri nevar piedalīties, tīri paturot prātā politisko situāciju, bet tika panākts progress par izcelsmes noteikumiem, tirzniecības atvieglojumiem, un tiem nepretrunīgiem jautājumiem, bet tunzivs, konservi, farmaceitiskie izstrādājumi, tie problemātiskie jautājumi netika pārunāti. Turklāt ir arī bažas par to, ka ceturtajam sarunu raundam nav vēl noteikts datums. Nu, vismaz tāda ir man pieejamā informācija. Tas ir visai svarīgi, jo šobrīd um, Taizeme izmanto um, tādu atvieglojumu sistēmu, kura beigsies 15. gadā, tādēļ viņiem vajadzētu sākt jau uztraukties. Tālāk um, Eiropas farmaceitiskā industrija un ārsti bez robežām ir iesaistījušies jautājumos par patentiem, kas ir īpaši aktuāli šobrīd. Un visi šie jautājumi mums rāda, ka būs ļoti grūti rast risinājumu tātad, um, attiecībā uz piekļuvi zālēm un šiem jautājumiem. Paldies! Thailand is going through a... Jā, Taizemē šobrīd ir ļoti smaga politiskā situācija. ASV tālāk. Cik noprotu, tad monitoringa grupas vadītājs, pastāvīgais referents šajā jautājumā ir piedalījies vairākās uh, sanāksmēs, pēdējā no šīm sanāksmēm notika 22. janvārī, un tur tad viņi tikās ar Mirjam Šapīro kundzi. Un pēc dienu vai divas pēc tam viņa atkāpās no šī amata, bet tobrīd viņa bija atbildīgā persona, kas ir kas bija atbildīga par sadarbību ar Eiropu, ļoti zinoša pārstāve no ASV, un jāsaka, viedokļa apmaiņa bija tiešām interesanta. Protams, gan, ka jāsaka un jāpatur prātā, ka šobrīd gatavojamies augsta līmeņa sanāksmei ar komisāru de Guhta kungu, tīri politiski izvērtējot esošo situāciju, skatoties, ko visas sarunu partneri ir darījuši, un uh, plānojot sarunu nākotni. Šajā jautājumā um, nekāda pārsteiguma nav, tur viss ir kārtībā. Tiek gatavoti zināmi darījumi, piedāvājumi attiecībā uz tirgus piekļuvi konkrētiem produktiem un uh, juridiska rakstura barjerām, šķēršļiem, gan pakalpojumiem, gan precēm. Nu, šeit jāsaka, gaidīsim. Gaidīsim Degufta kunga ziņojumu nākamajā nedēļā par tikšanos Vašingtonā. Tad, nu, pievērsiet uzmanību Tirzniecības ģenerāla direktorāta darbam. Es esmu optimistiski noskaņots par šo sarunu rezultātu. Un es domāju, ka varam izdarīt arī secinājumu, ka sarunu pusēm, saruna vedējiem vajadzētu iegūt stiprinātu mandātu tālākiem darbam. Nu, tajā pašā laikā mēs zinām, ja komisija tagad plāno uzsākt konsultācijas par daļu no investīciju sarunu sadaļas, runāt par paralēliem investīciju aizsardzības mehānismiem. Nu, tur jau un tur tiek runāts par šķīrēju tiesnešu izmantošanu, nevis tiesu izmantošanu. Tas ir tāds pretrunīgs jautājums. Šobrīd komisija ir uzsākus konsultāciju procedūru un plāno izstrādāt arī konkrētu tekstu šai sarunu nodaļai. Un tur konsultācijas ir um, vērstas ne tikai attiecībā uz sabiedrību, bet arī uz dalību valstīm. Un, manuprāt, tā būs lieliski iespēja dalību valstīm institūcijām pateikt, Tātad gan komisijai, gan padomēji, gan arī mums parlamentā izklāstīt, kāda ir dalībvalsts nostāja attiecībā uz šo investīciju aizsardzību. Tālāk Vietnama. Referents nepiedalās sanāksmē, ziņojuma nav. Monitoringa grupa noturēja sanāksmi 29. janvārī. Notika viedokļu apmaiņa par sesto sarunu raundu, un notika gatavošanās darbi septītajam sarunu raundam. Man pieejamā informācija liecina, ka šķiet, ka šajā jautājumā viss ļoti ātriet uz priekšu. Temps, progresa temps tiešām labs. Un šķiet, ka šīs sarunas izdosies pabeigt pirms termiņa pat tālāk Magreba. Marija Alsarnēs referentu lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, esam gala frā, fāzē šajos sarunu vešanā. Viss ir ticis panākts. Varētu pat cerēt, ka tas viss noslēgsies šogad. Esam tikušies trīs reizes. Pirmais, pirmo reizi ar Davidu Martinu kopā, jo par Magreb Mašek valstīm kopumā spriedām. Decembrī bija mums tikšanās, kur pārsvarā runājam tikai un vienīgi uh, par lauksemniecību un geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Mums bija tur arī konsultāti, kas ļāva mums šiem jautājumiem pievērsties. Tas viss virzījās priekš ļoti labi, tika sagatavots saraksts. Nu, protams, mēs varējām konstatēt, ka nav jau vienā līmenī visi šie pasākumi, piemēram, aizsardzības līmenī attiecībā uz geogrāfisko izcelsmi. 16, 20 Marokai, piemēram, un tad cik 3000 Eiropas Savienībai atšķirības milzīgas. Un kas attiec uz Maroku, ir, protams, arī tādas uh, lietas, kas viņam ļoti interesē, nu, piemēram, margonēļa. Bija jautājumi, par ko mēs runājam, kas svarīgi mūsu Marokas draugiem un par ko mums vajadzētu pārdomāt ar Lūkas. Maroka ir izteikusi vēlmi Eiropas Savienībā reģistrēt savas geogrāfiskās izceltnes norādes, lai, nu, tas varētu nākt par labu, nu, viņu tātad logo, kas tur būtu arī ēs e atsauce. Nu, komisija šobrīd skatās uz šo jautājumu. Nav tā, ka viņi vienkārši to noraidījuši jau izēs punktā. Nē, viņi pēta, vai tas tiešām tad būtu iespējams un kā tas varētu tikt organizēts. Es domāju, katrā ziņā ir vērts par to padomāt. Priekšādātājs pārtrauc runātāju, vai ir kaut kāda komisijas reakcija, jo šo nerunātāja turpinā Eh, komisija katrā ziņā nav noraidījusi vēl šo priekšlikumu. Viņa nav pateikusi, ka tas ir kaut kas neiespējams. Visādi citādi neko par, no viņiem vairs par to neesmu dzirdējusi. Tālāk, viens punkts, kas acīm redzam, vienmēr ir delikāts, bet tur problēmas šķiet nebūs ir jautājums par rietumu Sahāru, jo, protams, ka geogrāfiskās izcelsmes norādes ir saistītas tieši ar geogrāfisko atrašanās vietu, bet nu šobrīd katrā ziņā nav nevienas tādas izcelsmes, kas saistītas tieši ar šo austrumu Sahāras daļu, kur, eh, kur šobrīd ir problēmas ar šo teritoriālo nedalāmību. Bet, nu, katrā ziņā šeit šķiet, ka jautājums virzīsies uz priekšu un geogrāfisko norāžu jautājums arī tiks atrasināts. Kolēģi, šķiet, ka esam pārnājuši visus jautājumus. Vai es tiešām nezinu, vai bez uzraudzības grupām mums būtu izdevies aptvert visus šos jautājumus. Tā bija tiešām lieliska ideja, lai nodrošinātu tādu mērķtiecīgu pieeju šiem jautājumiem. Tādēļ paldies referentiem. Lieliski esat pastrādājuši. Mēs esam apkopojuši informāciju un. Uh, trešo pušu viedokļus, pozīcijas un citādi, tas nebūtu bijis iespējams, jo tirzniecības politika Eiropas Savienības kontekstā ir tik ļoti plašs jautājums, ka parastajā procedūrā komitejas ietvarā mums nebūtu izdevies tam izsakot, un jāslavē arī komisija. Komisija tiešām ambiciozi izstrādājusi tirzniecības politiku. Tomēr kopumā Un kopumā jāsaka, ka um, tiek panākts progress, un tas Eiropas Savienībai tā ir laba zīme, tās ir labas ziņas. Bet es domāju, ka Eiropas Savienības situāciju varam vēl tikai uzlabot. Paldies! Dažādos jautājumos nekas nav paredzēts. Nākamā sanāksme ir paredzēta šī gada 19. un 20. martā. Paldies!